Witam Państwa. Sveikti e, visi šīs dienas sanāksmē. Sāksim ar šīs dienas e, darba kārtību un um, arī ar tiem problemātiskiem jautājumiem, kas vēl nav atrisinājušies un kas izriet no iepriekšējā darba. Uh, un gribētu dot vārdu Kalfī kungam, kurš strādā pie jautājuma, kas ir saistīts ar Eiropas rīcības plānu pret mikrobrezistenci pieejas vienveselību ietvaros. Un uh, DG Sante ir uh, pieņēmis uh, konkrētu rīcības uh, plānu un pagājušā gada beigās bija tikšanās arī ar kom komisāru un um, Uh, 21. un 22 decembrī šis jautājums tika skatīts. Ja jums nav nekādi iebildumi pret darba kārtību, ko piedāvājam šodien, tad varam to pieņemt. Uh, šī uh, sanāksme tiek rādīta arī internetā. Uh, un mums ir pieejams tulkojums 20 valodās, tad izņemot čehu, maltiešu, slovāku un gēļu valodās. Tas nozīmē, ka tagad mēs varam pāriet jau pie ceturtā punkta, pat cik trešais ir atlikts. Tas ir saistīts ar um, augu aizsardzības uh, programmas regulas īstenošanu un um, mūsu komisija ir atzinuma sagatavotāja, un šo atzinumu gatavo deputāts uh, Jārs atbildīgām komiteja ir NV komiteja. Daži vārdi par šo ieviešanu kad eh, tika vestas sarunas par šo eh, regulu un pēc tām tā tika pieņemta 2006. gadā, tad Agri komiteja um, tika nosaist, noteikta kā iesaistītā, kom, iesaistītā komiteja, un tas ir galveno tādēļ, ka mm, vairums augu aizsardzības produktu lietotāji un līdz ar to lielākā daļa, kur ir atkarīgi no šīs regulas tieši, ir mm, cilvēki, kas pārstāv lauksaimnieku lauksaimniecības nozari. Šajā kontekstā eh, šis NVI īstenošanas eh, ziņojums, eh, kas ir tā saucamā ekspost novērtēšanas struktūra, ir aicināta sniegt ekspertu atzinumu. Un tādēļ EPRS ir pasūtījis ārējo pētījumu, lai novērtētu šīs regulas īstenošanu. Un uh, galvenais um, šī pētījuma uh, mērķis ir um, raksturot to, kāda ir šī prakse, kāda valda attiecībā uz augu aizsardzības uh, līdzekļu izmantošanu un Ziņojuma autors ir noformulējis savu pozīciju, bet eh, tā kā Jāra kungs nav, tad eh, Desa kungs viņa vietā paudīs Jāra kunga viedokli. Un tagad došu vārdu Desa kungam, lai viņš pastāstītu par šo atzinumu lūdzu. Jā, Dank, Liels paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Uh, Pēters Jārs vēlējās piedalīties šajās debatēs, diemžēl viņš to nevarēja izdarīt un iedevis, ir iedevis man savu dokumentu. Informēju, ka 26. Jū, eh, janvārī jāiesniedz tātad grozījumi, tas ir termiņš, un 23. 24. aprīlī notiks balsojums. Pāvels Boks no sociāldemokrātu eh, partijas ir referents eh, vides komitejā un Pēters Jārs uzskata, ka arvien vairāk uh, tiek uh, kritizēta augu aizsardzības līdzekļu izmantošana pār, uh, pamatojoties uz zinātnes atzinumiem. Bet pā, auga aizsardzības līdzekļu izmantošana ir svarīga, lai nodrošinātu pārtiks piegādes un uh, pasargātu kultūras no slimībām un kaitēkļiem. Ja ir uh, jādara viss, lai novērstu negatīvu ietekmi uz cilvēku, dzīvnieku veselību un vidi. Un Uh, auga aizsardzības līdzekļu atļauju izsniegšanu nevajag sajaukt ar vides uh, aizsardzības mērķiem un ir nepieciešams uh, vienoties par konkrētiem kritērijiem Eiropas Savienības līmenī uh, attiecībā uz augu aizsardzības uh, Uh, līdzekļu atļaujām. Šobrīd uh, katrā valstī tas ir regulēts atsevišķi, bet mums ir nepieciešami vienoti noteikumi visā Eiropā, lai novērstu konkurences kropļojumus. Mēs jau kopā ar vairākiem uh, kolēģiem gadiem ilgi cīnāmies par to, par jābūt vienotai pieejai šai ziņā au, visā Eiropas līmenī. Un es vēl atceros, ka dažās valstīs bija ļoti ļoti stingri noteikumi uh, attiecībā uz uh, šiem auga aizsardzības līdzekļiem, un uh, līdz ar to, piemēram, Vācijā bija 8% šādu vielu aizliegt, dažās valstī 24%, ir jāpātrina atļauju izsniegšanas uh, process, lai samazinātu atkarību no importa. Uh, un ir eh, dažkārt eh, grūti arī pieejami augu aizsardzības līdzekļi nelielām platībām, jo ražotāji nav gatavi investēt miljonus, lai eh, izstrādātu augu aizsardzības līdzekļus at, kultūr, konkrētām kultūrām mazā apjomā. un bez augu aizsardzības līdzekļu efektivitāte arī tiek apšaubīta, pieauga rezistence kaitēkļiem pret augu aizsardzības līdzekļiem. Regulas mērķis ir nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzību, vidas aizsardzību un tāpat laikā nodrošināt pieju augu aizsardzības līdzekļiem. Diemžēl šīs uh, regulas mērķis nav sasniegts. Attiecībā uz 120 dienu termiņu uh, lēmumu pieņemšanai par uh, augu aizsardzības līdzekli, ja šis augu aizsardzības līdzeklis ir atļauts citā uh, dalība valstī un augu aizsardzībai ne, nav valstu robežas. Uh, būtiskas, un tādēļ būtu nepieciešama metodikas harmonizācija. Un Vācijā arī četras uh, iestādes un divas ministrijas ir atbildīgas par šiem jautājumiem. Tāpat arvien vairāk tiek uh, piemēroti izņēmumi uh, atļauju izsniegšanas procesā, un līdz ar to visa šī procedūra kļūst necaurskatāma un Pēters Jārs ir gatavs ņemt vērā kolēģu iesniegtos uh, grozījumus, uzklausīt gan lauksaimnieku, gan patērētāju interešu pārstāvjus. Paldies! Paldies, labi, tad uh, sāksim ar ēnu referentiem un kā pirmajai došu vārdu Makintājas kundzei. Uh, lūdzu vārds jums, Makintājas kundze. Liels paldies priekšsēdētāji un liels paldies, ka var uzstāties tagad, jo man ir jāprezentē arī atzinums Emplu komitejā. Vispirms vēlos teikt, ka es saprotu, ka šī regula ir Envi komitejas kompetencē, bet man šķiet, ka tādēļ vēl jau svarīgāk, ka mēs skatām šo atzinumu arī agrikomitejā, jo mēs paužam lauksaimniecības sektora viedokli un ir ļoti svarīgi arī saklausīt lauksaimnieku balsi un viedokļus. Es domāju, tas ir pats svarīgākais. Es vēlos pateikties Pīteram Jārām par ieguldīto darbu, un es pilnībā saprotu um, atzinuma apjoma ierobežojums, un man šķiet, ka Jārkungam ir izdevies izcēla paveikt uh, darbu noteiktajos rāmjos, bet es ļoti ceru, ka tiks ņemt vērā arī man daži grozījumi, ko es iesniedzu. Kopš uh, regulas 11.07 pieņemšanas eh, mums ir izdevies dot atļauju tikai piecu jaunu vielu izmantošanai, līdzekļu izmantošanai. Un Mēs tādējādi liedzam pieju uh, maza riska un drošiem produktiem, ko varētu izmantot uh, auga aizsardzībai, un glifozātu stāsts uh, brīnišķīgs piemērs tam. Īpaši gribētu aicināt padomāt par specifiskajām kultūrām tādēļ, ka nāku no reģiona, no kur nāku, tad, kā jūs zinat, mums augļi un dārzeņi ir ļoti svarīgi, un viņi ir e, šajā īpašo e, kultūra augu kategorijā, kas tiek izmantot mazos apjomos, un tādēļ e, mums ir grūti saņemt atļaujus, atļaujas konkrētu līdzekļu izmantošanai. Uh, Un es tādēļ ceru, ka varēs iekļaut vismaz um, dažus no manas piedāvātajiem grozījumiem, lai mēs vairāk varētu koncentrēties uz šādu maz apjomu izmantošanu. Bez tam es domāju, ka mums ir svarīgi izprast to, kāda ir uh, lauksaimniecības tehnoloģija nākotne, un mums ir nepieciešama tādu aizsardzības līdzekļu nākotnē, kas atbilst tam veidām, kādā tie tiek izmantoti. Piemēram, ka tiek izmantoti droni un uh, robotikas līdzekļi, mm, kas uh, var šos augu aizsardzības līdzekļus piemērot ļoti mērķtiecīgi. Un es domāju, ka um, mums tas ir arī jāsalāgo ar ražošanas apmēriem un arī ar pārstrādes tehnoloģiju. Vēl viena lieta, ko vēlējos pateikt, es uh, pilnībā atbalstu trešo punktu, kur tiek uzsvērta zinātniska pieeja veidojot politiku. Tātad mums ir jāveic pienācīga riska analīze, ir jāizvērtē ietekme, lai mūsu lēmumi būtu balstīti uz zinātniskiem pierādījumiem, nevis uz uh, pārsteidzīgiem viedokļiem un vēlos pateikties vēlreiz Jārkungam. Paldies! Liels paldies arī Pēterim Jāram par uh, ziņojumu un arī kolēģim uh, Desam pat. Uh, uh, atzinumu lielumā, vairumā punktu varu atbalstīt un Uh, mūsu komiteja nodarbojas ar, ar lauksaimniecības jautājumiem, un uh, šis jautājums uh, skar ne tikai lauku saimniecības, bet attiek, at, šī ietekme ir plašāka saistīta ar lauku uh, attīstību nākotnē ar iespēju laukos dzīvot un strādāt. Un tagad daži komentāri, varbūt netik secīgi, bet ja mēs runājam par augu aizsardzību, tad uh, šis uh, jādomā par uh, šo vielu izmantošanas apjomu ne tikai laukos, bet arī citur uh, apkārtējā vidē, tāpat uh, privātās mājasaimniecības var nekontrolēti piekļūt augu aizsardzības līdzekļiem. Lauksaimnieki uh, nākotnē, lauksaimniecības attīstība arī uh, noteiks to, cik lielā apjomā tiks izmantoti auga aizsardzības līdzekļi. Augu augu aizsardzības līdzekļi ir uh, ietekmē visu pārtikas ķēdi un varbūt nevienmēr ir uh, nepieciešams šos līdzekļus izmantot, jo tie var negatīvi ietekmēt uh, augsni, ūdeni, gaisu un, piemēram, bioloģiskie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 Eh, arī jūt eh, pārmērīgu augu aizsardzības līdzekļu ietekmi, teiksim, eh, kaimiņos esošās saimniecībās. Tas viss mums jāņem vērā, mums jādomā arī par ekosistēmu kvalitāti, un tas ir jautājums, kas jārisina visai lauksaimniecībai kopumā, kādus pakalpojumus mēs nākotnē esam pareidzējuši nodrošināt, kādi faktori jāņem vērā. Par zinātniskās pējas izmantošanu, jā, to es, protams, atbalstu pilnībā, bet jautājums arī par šo zinātnisko pētījumu kvalitāti, cik atklāti tie ir un cik ticami ir to rezultāti. Tāpat ir jārunā arī par dažādu auga aizsardzības līdzekļu kumula, kumulatīvo ietekmi. Tātad šeit ir. Uh, un arī tas uh, zinātniekiem būtu jāizvērtē, kā dažādi līdzekļi uh, kopā iedarbojas. Un es jau tagad pateicos Pēterim Jāram par labo sadarbību, kas mums ir bijusi. Mums ir bijusi ļoti konstruktīva sadarbība. Paldies, tagad dod vārdu Skota Kato kundzei. Paldies! Un eh, ļoti žēl, ka Makentoša skundze jau devās projām, jo vēlējos tā kā piebilst pie viņas teiktā par to. Vispirms, eh, protams, ir ļoti svarīgi atcerēties to, ka mēs eh, pārstāvam Eiropas Savienības iedzīvotājs arī tos, kas audzē mūsu pārtiku un pārstāvam visa veida zemniecības uzņēmums, ne tikai high-tech. Manuprāt, ir ļoti bīstami mēģināt paredzēt, kāda izskatīsies nākotnes lauksaimniecība, un tas ir tāpat kā varbūt zīlēt kristāla e, lodē. Protams, būs dažādas lauksaimniecības izmēru fermas arī turpmāk, un par to mums ir jādomā arī strādāt pie pesticīdu regulas. Tātad e, patreizajā formā pesticīdu regulēšana un pesticīdu autorizācija neatbilst modernai dzīvei, un es domāju, ka tas e, šajā ziņojumā tam vajadzētu atspoguļoties. Uh, Tāpēc eh, es esmu ļoti priecīga, ka NV pašiniciatīvas ziņojums ir paprasījis mūsu uh, atzinumu. Vispirms eh, tā saucamie uh, kritēriju apkopojumu, statistikas apkopojumu. Es pat esmu strādājusi ar šādiem uh, pētījumiem, un eh, ļoti svarīgi, lai zinātne būtu un zinātniskai pētījuma objektīvi, un lai to finansēšana no privātu kompāniju puses tiktu pēc iespējas vairāk izskausti. Uh, Mēs jau to dzirdējām glikozāta sāgā, kad EFSA atteicās publiskot pētījumu rezultātus, kuriem tomēr bija jābūt publiskiem. Tātad tas bija par procesiem, bažas par procesiem, un tāpēc arī parlamentā ir izveidota glikozāta izpētes komiteja. Tas skaidri pies, pierāda, ka uzticēšanās pat paša parlamenta virdū lēmumu pieņemšanai nav īpaši augsta. Uh, un ir skaidri pierādīts, ka glifozātu un pesticītu pārmērīga izmantošana nav par sliktu bioloģiskajai daudzveidībai. Šobrīd tā saucamie dabīgie produkti ir nepieļaujami, ka viņiem tiek pieprasīti tikpat strikti autorizācijas noteikumi kā ķīmiskajiem. Un, protams, mums ir jānodrošina viss, jādara viss, lai šis ceļš tiktu liekts GMO. Arī 90. gada regulā tas neparādās, piemēram, neonikotinīdi, kuri šobrīd tiek plaši lietoti, ir noveduši pie bišu miršanas. Un visbeidzot, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nekavējoši aizliegumi būtu pietiekami pamatot ar faktiem. Un patreizējā ziņojumā vēl ir daudz kā uzlabojām, un to arī darīsim mana politiskā grupa, iesniedzot dažādas grozējumus. Paldies, tagad dod vārdu Flanagan kungām. Paldies, un paldies par šo ziņojumu. Es eh, tikai vēlējos eh, piebilst vai piekrist pēdējai runā, runātājai. Tātad kur, ko tad mēs pārstāvam šajā komitejā? Mēs pārstāvam ikvienu. Un tāpēc es zinu, es tā tad nedzīvoju nedzīvoju lauksaimniecības saimniecībā, es dzīvoju pilsētā, un, manuprāt, tas ir mans tiešais uzdevums palīdzēt zemniekiem, lai viņi varētu ražot mums pārtiku. Un ko nozīmē palīdzēt? Uh, palīdzība jau ir vispārējo interešu labā, un manuprāt ir ļoti bīstam domāt, ka tagad tā ir tikai lauksaimniecības komiteja, kura kura strādā lauksaimnieku vārdā. Nē, tā nav tikai, mēs neiestājāmies tikai par lauksaimniekiem, mēs eh, strādājam, lai laiku, lauku vida uzlabotos. Atzinumā ļoti interesants aspekts ir uz zinātniskiem pētījumiem balstīta argumentācija. Un, uh, Ir ļoti daudz dažādu rakurs, kā uz to raudzēties, un es patiesībā nevaru nolemt, par kādu zinātni mēs runājam, kurš maksā par zinātniskajiem pētījumiem, vai objektīva zinātne eksistē. Atceraties, kad cigarešu ražotāji uh, ražoja cigaretes un ieteica pīpēt arī grūpniecēm, apgalvojot, ka tas ir labi auglim. Tātad, ko nozīmē neatkarīga zinātne? Un visbeidzot, kā notiek datu apstrāde, pārstrāde un nepatiesa izmantošana? Tas um, attiecās arī uz mežsaimniecību, bet, piemēram, ja Eiropas investīcija banka investē, piemēram, mežsaimniecībā, tad viņi grib pēc iespējas labāku peļņu. Piemēram, manā vēlēšana apgabalā tika izmantotas tādas vielas, kas pēc tam nonāca gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos un burtiski saindēja visu uh, reģionu. Tāpēc es nedomāju, ka tikai biznesiem un tikai tam, kas maksā, būtu jāpasūta mūzika. Čerpaļmi vispirmie. Uzklausījām ēnu referentu teikto un tagad uh, aicinu pieteikties pārējos runātājus. Hauslinkungs, lūdzu, vārds jums. Jā, <clears throat> liebe kolēģi. Godātie kolēģi, es varu pievienoties eh, kolēģu iepriekšējo eh, kolēģi teiktajam, ka mēs eh, šajā komentējā nodarbojamies ne tikai ar lauksaimnieku interešu aizstāvību, bet uh, no uh, Dēsa kunga nedzirdējām nekā, uh, neko par problēmām, kas saistīts ar auga aizsardzību. Un, ja es pareizi atceros, viņš teica, nevajag sajaukt uh, vides aizsardzību un auga aizsardzību. Varbūt es pārklausījos, bet, nu, var, tiek ignorēts, kā pēdējo gadu laikā uh, ir publicēti pētījumi, ka daudzi putni uh, iet bojā uh, augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai, un nu, nevar tādēļ šīs divas lietas tā uh, nodalīt. Un tālāk tiek aicināts paļauties uz pētījumu rezultātiem. Bet uh, ir arī šeit uh, atšķirīgs skatījums uz šīm lietām. Nav tādas vienotas uh, zinātnes. Ir zinātniekiem arī atšķirīgi viedokļi kaut vai glifosāti jautājumā. Un uh, problēma ir arī tāda, ka Uh, zinātne šajā jomā ir uh, saistīta ar, uh, ar šo vielu ražotājiem un pat saņem finansējumu no šiem uzņēmumiem. Nākamais, nākamā problēma vairs netiek izsniegtas atļaujas jaun, jaunām vielām, nu, esot tiešām tā, ka vairs nekas jauns nav gaidāms šai jomā, piemēram, attiecībā uz rapsi, rapša, nezāļa apkarošana. Jā, šeit nekas jauns mm, nav gaidāms. Un mm, šeit eh, pulveris, tā sakot, ir izšauts, bet regulā ir skaidri noteikts, ka ir lauksaimniekiem jāmanto, jāmeklē alternatīvas pesticīdu izmantošanai. Piemēram, alternatīva varētu būt saprātīga augu seka. Jo visu laiku audzēt kukurūzu un pa vidām arī pēc tam kviešus, tā nav nekāda īsta augu seka. seka. Un Un jāsaka, šajā jautājumā referents ir uz pilnīgi nepareizā ceļa. Un mums ir nopietni jādomā arī par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Tā ir nopietna problēma un ir dalība valstis, kur ir ieviesti samazināšanās plāni. Šāds plāns ir e, spēkā Zviedrijā, citur nav, bet citām dalību valstīm varbūt arī vajadzētu domāt par to. Mēs, protams, sagatavosim attiecīgus grozījumus un e, ceram, ka varbūt nonāksim tomēr pie kompromisa. Paldies! Lūdzu, nepārsniegt trīs minūšu atvēlēto runas laiku. Tagad došu vārdu Agilāru kundzei, lūdzu. Gracias, prezidente. E, eh, bueno. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Varbūt vēl eh, pāris komentāri Jāra kunga pašiniciatīvas ziņojumam. Manuprāt, viņa ierosinājumi, vairums no tiem ir ļoti interesanti, kā arī kolēģi izteiktie grozējumi priekšlikumi. Bet um, ir savukārt tādas lietas, mm, piemēram, ir jau jāsaprot, ka mēs turpināsim izmantot PPP 25 gados septiņi simti aktīvo vielu ir izņemtas no aprites, un tas ir ļoti daudz, tātad šīs vielas izmantot vairāk nevar. Tas ir fakts, tas jau ir noticis, komisija tā ir lēmusi, tātad 700 aktīvo vielu, un e, šīs regulas ietvaros e, autorizēts ir izmantot piecas. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs e, mēģinām ierobežot uh, sertifikācijas procesu, bet es vēlētos, lai Jārkungs arī to ņemt vērā un nedaudz paplašināt savu skatījumu. Jo problēma jau mums ir, kaut arī starp dalību valstīm eksistē savstarpējās atzīšanas sistēma, problēma jau ir tāda, ka dalību valsts lielā mērā neuzticas vienotrai, kā arī cilvēki, lietotāji neuzticas tam, kas ir autorizēts citā dalību valstī un vēlas pirkt pašmāju. Uh, Tā tad ne jau tas, ka nedarbojas savstarpējā atzīšana, bet gan tas, ka dalību valstis tiešām vēlas katra pati izvērtēt konkrēto vielu vai konkrēto ražojumu, jo neuztic citā valstī veiktajām analīzēm vai certifikācijas procesam. Un tā arī ir problēma. Iespējams, ka mums ir nepieciešams izveidot Eiropas Savienības iestādes šai savstarpējai atzīšanai jo patreizajā momentā cilvēki neusticas novērtēšanas sistēmai, zinātniskajiem secinājumiem, un tas rada problēmas. Es piekrītu Jāra kungam, un eh, šeit arī no citu deputātu puses izskanēja kritika zinātniskajiem pētījumiem un to secinājumu pielietošanai, bet eh, mēs, Eiropas institūcijas, eh, mēģinam ieviest pēc iespējas labākos secinājumus dzīvē. Es domāju, ka galvenais, uz ko mums ir jāliek uzsvars, ir citu starpā tas, lai savstarpējā atzīšana būtu efektīvāka. Iespējams, ka mums ir nepieciešams Eiropas regulējošais institūts, jo tieši šī savstarpējā neusticēšanās ir novedusi pie tā, ka savstarpējās atzīšanas sistēma nedarbojas. Un eh, varbūt, ka mums ir jābūt ar tikpat lielām prasībām Eiropā ražotiem izstrādājumiem, kādus mēs šobrīd izvirzam ārpus Eiropas ražotajiem. Bet, eh, protams, mums ir jāizveido savstarpējās atzīšanas sistēma, un, protams, mēs iesniegsim tādus grozījumus, kas iet tajā virzienā. Jo, manuprāt, mums ir ne tikai jāatsakās no jaunām vielām, bet mums ir jāņem vērā arī reālā dzīve. Haitams kungs lūdzu. Yes, thank you very much. Jā, paldies. Es eh, runāšu Alda grupas eh, ēnu referents vārdā, Millers kundzes vārdā. Vispirms eh, viņa vēlētos pateikties Jāra kungam, ļoti labs sadarbības gars. Un ļoti labi, ka arī mūsu komitejai ir iespēja dot savu artavu NV ziņojumā. Un tomēr 11.07 regulas pielietojumā ir mīnusi. Tas nozīmē, ka harmonizācijas un sadarbības trūkuma dēļ starp dalību valstīm aigu aizsardzības līdzekļi netiek izmantoti labākajā veidā. Tas savukārt ir novedis pie tā, ka auga aizsardzības līdzekļi tiek izmantoti jau kā ārkārtas apstākļos, un tas savukārt negatīvi ietekmē cilvēku un vides veselību, kā arī lauksaimniecības konkurētspēju. Auga aizsardzības līdzekļu autorizēšanas balstīšana tikai un vienīgi uz zinātnisko pētniecību datiem pēdējos gados ir pakļauts smagai kritikai un pamatoti. Es domāju, ka Mums ir jāraugās arī, kas notiks tālāk ar 11.07 likumdošanas akta īstenošanu, bet eh, lai likumdošana darbotos, lauksaimniekiem ir nepieciešama pieeja PPP aktīvajai vielai un tās pierādojumiem. Tāpēc eh, es vēlos uzsvaru likt uz zinātnisko pētījumu labāku izmantošanu, kā arī, protams, labākas uzticēšanās izveidošanu starp dalību valstīm un EFSA un tās pakļautībā esošajām institūcijām. Merci, Monsieur le Président. Voudrais... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties Jāra kungam par sagatavoto atzinumu mēs arī vēlamies uh, to grozīt, papildināt, jo uh, um, nav absolūti nekas teiks par pašreiz izmantot to procedūru, vielu izmant, izvērtēšanai pirms to uh, laišanas tirgu. Nu, glifosāta gadījums ļoti skaidri to visu parādīja, e, kādi, e, piemēram, arī e, zinātniskie pētījumi, ka šeit bija sajukums, tika apšaubīta zinātnieku neatkarība, izmantotā metodika. Es domāju, ka tas viss būtu jāiekļauj ziņojumā. Mums arī teica, ka komisija ir paredzējusi grozīt atļauju izsniegšanas kārtību, lai aizpildītu nepilnības, kas pastāv regulā 1107 un arī uh, eh, 178. Eh, regulā. Un es domāju, ka beidzot būtu arī uh, jānoskaidro, kā tad darbojas pašreizējā atļauju izsniegšanas sistēma fitosanitāriem līdzekļiem. Ir acīm redzams, ka nākotnē mums būs jāsamazina šo uh, vielu izmantošana, lai garantētu ar vien augstāku uh, veselības un vidas aizsardzības līmeni. Mums ir parlamentam jāuzņemas sava atbildības daļa lai būtu pilnīgi skaidri zināms, kā darbojas uh, zinātnīsko pētījumu izvērtēšanas process. Madame Schleier. Schleiers, kundze, lūdzu. Dank u wel. Dank u natuurlijk, Peter Jaar. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties Pīteram Jārām un ēnu referentiem un var pilnībā piekrist tam, kas šeit izskanēja, tīpaši tam, ko teica uh, Alberts Dess un Hautmā kungs, bet man ir jautājums. Tā tad ir regula. Uh, Net, es atvainojos, ir 2017. Uh, gada rezolūcija. Uh, un eh, tajā mēs runājam eh, par īpašu eh, atļauju piešķiršanas procedūru vielām, kas ir ar zemu risku. Bet jāsaka, ka šis pātrinātais atļauju izsniegšanas process nedarbojas. Jā, protams, es piekrītu, ka tam visam ir jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem, bet es domāju, ka mums ir jāmeklē alternatīvas, citas iespējas, lai uh, mēs varētu vismaz saglabāt esošos uh, fitosanitāros līdzekļus, uh, jo mēs runājam ne tikai par lauksaimniekiem, bitēm, un to, kas ir saistīts ar uh, lauksaimniecības zemi. Jāsaka, šis jautājums kā tāds ir ļoti, ļoti svarīgs. Paldies, Dantē kungs. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties kolēģim Jāram par sagatavoto atzinumu. Manuprāt, viņš pareizi ir norādījis uz virkni jautājumu, bet kā kolēģi Agilēra nu pateica, eh, ir jārunā par savstarpējās atzīšanas procesu attiecībā uz jaunu atļauju izsniegšanu. Jā, mums ir lielas uh, cerības saistīts ar šo dokumentu, vajadzētu vienkāršot uh, procedūras, uh, stiprināt uzticību starp dalību valstīm. Diemžēl šobrīd tas tā nav. Mēs esam piedzīvojuši neveiksmi. Un at, nav atjaunot uzticības starp dalību valstīm, arī attiecīgās uh, procedūras uh, dokumenti nav sagatavot, nezinām, kad būs uh, sagatavot, un tā tad nav uzticības tam, ko dara kaimiņu valstis, un tādēļ uh, mums būtu nepieciešams jauns uh, priekšlikums, kas visu to pacelt Eiropas līmenī un aizpildītu melnos robus melnos caurumus. Šobrīd eh, šie melnie caurumi ir tādas nišas kultūras, eh, kas tiek audzētas nelielos apjomos, un šeit procedūras izmaksas ir tik lielas šiem augaisardzības līdzekļiem, ka pieteikumi netiek iesniegti, jo tas neatmaksājas, un netiek arī veikti jauni pētījumi šai jomā, un mēs ar vien vairāk atpaliekam šai jomā no e, citiem pasaules reģioniem, kur e, ir daudz, mazāk stingra kontrola nekā Eiropā. Un mēs e, pēc tam importējam šos produktus, uh, un patērētājiem pat nerodas nekādi jautājumi, un mēs it kā mierinām savu sirdsapziņu, ka mēs palīdzām trūcīgām valstīm. Bet šeit patiešām ir nopietna problēma saistībā ar patērētāju aizsardzību un fitosanitāriem līdzekļiem. Paldies! Jū! Aņū, kungs, lūdzu! Thank you. Uh, Paldies! Es gribēju uzdot konkrētu jautājumu, kas izriet no šīs ziņojuma. Tas ir par šo zonālo reģistrēšanas sistēmu auga aizsardzības līdzekļiem, ko cilvēki vēlas izmantot. Es saprotu, ka dalība valsts uh, Eh, kas to dara, tā, tā ir jāpabeidz 120 dienu laikā. Jautājums, vai vispār tas notiek, eh, vai arī eh, tas ievelks ilgāk nekā par 120 dienām. Varbūt kāds man šeit zālē esošais var atbildēt. Kas atras uz sintētisko pesticīdu drošumu novērtēšanu, tad ir ļoti viegli pateikt, ka jā, piemēram, ja es izceršu lielu daudzumu uh, kādu no pesticīdiem, piemēram, spaini, tad jā, tad agņū būs mirs. Nu, var jau noteikti pierādīt, ka šīs, uh, šie līdzekļi var būt bīstami, bet jautājums, kādās devās, kādos apjomos. Un drīzāk jautājums ir par risku, nevis par kaitīgumu, un kamēr mēs nesāksim skatīt šīs lietas no riska viedokļa, nevis no kaitīguma viedokļa, mēs zaudēsim veselu rindu fitosanitāro līdzekļu. Un, uh, Eh, piemēram, eh, ja runājam par šiem glifosātiem, tad jāsaka, ka ņemot vērā man cienījamo vecumu, tad eventuāli es esmu bijis pakļauts eh, šo kā bīstamo vielu ietekmēš, eh, ietekmēji eh, tūkstots reižu lielākā apmērā nekā patreiz vispār ir pieļaujamais. Ja Eiropas Savienība turpinās aizliegt šos pesticīdus, kas notiks? Tiks saražots mazāk pārtiks un mēs vairāk importēsim no citām pasaules valstīm, kur šīs metodas tiek izmantotas un varbūt izmantotas vēl mazāk drošā veidā nekā uh, lauksaimnieki to dara par uh, eh, Eiropā. Tā kā tā ir situācija, kurā zaudētāji būs visi. Ja runājam par ģēmo, tad šis jautājums parādīsies agrāk vai vēlāk, jo ja tādā veidā var izaudzēt augus, tad būs arvien vairāk augu, kam šie pesticīdi nav vispār nepieciešami. Tie paši cilvēki, kur grib, lai izmanto mazāk pesticīdus, arī grib, lai pilnībā aizliegtu um, ģēmo. Nu, kur tad ir izēja? Eh, kundze no manis pa labi runāja par eh, bioloģisko lauksaimnieku viedokli un kā viņi cieši no tā, ka blakus esošie kaimiņos esošie eh, lauksaimnieki izmanto ķīmiskos pesticīdus. Uh, Jā, bet piemēram šie uh, bioloģiskie lauksaimnieki, viņu audzēto kartupeļu uh, slimības, piemēram, tiek pārnestas uh, um, šī. Gradzena puve tiek pārnesta uz kaimiņu kartupeļu laukiem. Un ko tad tie lai saka? vēl tika runāts uh, par tā saucamajiem dabiskajiem pesticīdiem, vai tad tie ir labi? Paskatieties uz uh, sulf, sulfītiem tie tiek izmantoti, jā, vīnā, bet tad, piemēram, ir arī citas vielas, kas dabā ir sastopams, bet kas ķīm, pēc savu ķīmiskā sastāvu tiek uzskatīts par aizliegtām. Paldies! Nākamā runātāja. Vieciet rāk. Paldies. Es. Uh gribētu runāt par diviem punktiem, kas vēl eh, nav eh, pieminēti. Pirmkārt, par atbildību. Līdz šim nav noteikta nekāda skaidra eh, atbildība augļu aizsardzības vielu izmantošanas kontekstā. Un es domāju, ka ir jāiekļauj šīs punkts regulā, jo ja tiek izmantot šie augu aizsardzības līdzekļi, bet nav nekas uh, skaidri pateikts, kas notiek tad, ja tie piesārņo uh, augsni vai ūdeni. Nākamais jautājums uh, par kādām lietām nevar uzņemties atbildību, ko nevar apmaksāt. Un nākamā lieta, par ko gribēju runāt, ir uh, pētniecība, mums nav nekādu neatkarīgu uh, fundamentālo pētījumu, un es gribu uh, iebilst tam, uh, ko saka uh, referents. Tagad lielie uzņēmumi pelna naudu, kam pašiem ir savi pētniecības centri, pašiem savi eksperti, bet tas uh, ir runa par neatkarīgu uh, Uh, pētnieku, pētniecību uh, zinātni, kas varētu skaidri pateikt, ka uh, konkrētā viela nav pieņemama un mums vajadzētu veikt investīcijas Eiropā šādos pētījumos. Un noslēgumā Uh, uh, ir biologu grupa, kura ierosina noteiktu pesticīdu nodokli, jo tā pesticīdi taču ir inde un uh, arī tā darbojas. Būtībā tie nav nekādi aizsardzības līdzekļi, bet kultūra auga aizsardzības līdzekļi un uh, runājot par šādu nodokli, ir jau atsevišķas valstis, kur šāds nodoklis ir ievilkts, mums, ieviests, mums būtu jādomā par Eiropas līmeņa nodokli. Protams, dažiem uzmetas uz osādu par to domājot, bet uh, šeit ir runa par uh, vielām, kas kopumā rada kaitējumu un labumu dod tikai atsevišķām personām. Danlokungs. Paldies! Vēlējos pateikties uh, atzinuma autoram. Viņa dokuments ir labs pamats turpmākām diskusijām. Es uzskatu, ka fitosanitāro līdzekļu apjoma samazināšana ir saistīta ar alternatīvu vielu vai līdzekļu izmantošanu. Tātad šīs uh, vielas uh, Uh, tātad alternatīva ir tās vielas, kas uh, nodrošina tādu pašu efektu ar mazāku risku. Un šis, uh, šī joma būtu interesanta, turpmākiem pētījumiem ir arī neķīmiskas um, augu aizsardzības metodes būtu jāparādz salīdzinoši pētījumi, lai izvie, izvērtētu šīs metodes, arī kā to pieminēja Hauslinkungs, tātad ir runa ne tikai par ķīmiskām metodēm, arī par mehāniskām metodēm un jāveic salīdzinošu pētījumu, ko uh, ierosināja Andrijo kungs un Dantēna kungs. Uh, manā valstī, jāsaka, ka ir uh, tādas vielas, kas ir pieejamas vienā valstī, bet nav pieejamas citā valstī, bet tad šīs vielas tiek vestas pāri robežām un izmantotas. Paldies, Hoibušas kundze, jā, es arī jūtos nedaudz šokēta klausoties uh, uh, Aņo kunga teikto, ka nu, šo liel, vielu lietotāji jau vēl nav nokrituši beigti, un tas man likās tomēr tā šokējoši. Nu, uh, vispirms, kad uh, tika uh, Um, sagatavot šī regula, tad uh, pamat, doma bija tāda, ka vajadzētu lēmumus pamatot nevis uz uh, bailēm, bet uz zinātnisku pētījumu rezultātiem. Bet uh, mēs šeit nedaudz visu vienkāršojam. Un varbūt arī tādēļ daudziem cilvēkiem ir zudusi uzticība politiķiem. Eiropā tiek piemērots piesardzības princips, un zinātnieki arī nav vienisprātis uh, par šiem jautājumiem, un tāpat ir jābūt atklātiem par uh, tiem uh, pētījumiem, kuru dati tiek izmantot, vai tie ir neatkarīgi pētījumi vai nē. Un tieši tādēļ, ka uh, Eh, šeit ir dažādi viedokļi zinātniekiem. Viņi nav, eh, šeit nav arī pietiekamas eh, atklātības un tādēļ būtu jāizmanto piesārcības princips, bet politiķi to tā nedara. Un, diemžēl, mēs zaudējam iedzīvotāju ja uzticību, un arī lauksaimniekiem ir nepieciešama šī uzticība. Uh, bet eh, ja sabiedrības atbalsts zūd, tad arī eh, um, tas nāk par sliktu lauksaimniekiem. Mums ir jādomā arī par tiem cilvēkiem, kuri lieto pārtiku ikdienas un nevar tikai runāt par eh, ļoti racionalizētu lauksaimniecību ar milzīgu ražošanas uh, apjomu, bet ir jādomā par to, kas ir patiesībā sabiedrības interesēs un kas nav. Liels paldies uh, par uh, šiem komentāriem un uh, pienesumu, ko jūs devāt uh, Jāra kunga teiktajam. Uh, Jārkungs ziņojumu es atvainojos, bet uh, ja Desakungs vēlas vēl kaut ko piebilst no savas puses vai Jārkungu uzdevumā, tad lūdzu dod vārdu jums Desakungs. Lieldies, liels paldies priekšsādātāji, pateicos sirsnīgi visiem tiem, kas piedalījās debatēs, gan ēnu referentiem, gan uh, citiem deputātiem. Uh, Pēteri Jāra asistenti ir zālē, viņi visu pieraksta, bet es vēl gribētu teikt atsevišķus uh, komentārus uh, runājot par Vāciju. Tātad par glifozātu ir uh, izmantots vairāk nekā 10 tūkstoši tonu šīs vielas 2016. gadā pirms 40, četriem gadiem šīs uh, apjoms bija par 60% lielāks. Tas nozīmē, ka lauksaimnieki attiecas pret šo jautājumu ļoti atbildīgi un samazina šīs vielas izmantošanu. Uh, un tehnisko apsvērumu dēļ nākotnē būs nepieciešams vēl mazāk uh, auga aizsardzības līdzekļu. Mūsu priekšā stāv tehnoloģiskā revolūcija. Zarajā nedēļā biju Berlīne un uh, piedalījos um, uh, konferencē par, uh, kur tika teikts, ka varēs par 60% samazināt uh, šo līdzekļu izmantošanu, lai panāktu tādu pašu efektu. Un tiek, piemēram, izmā... tagad tiek izstrādāti roboti, kuri uh, novēro kartupeļus, un tikai tad, ja tiek konstatēti kaitēkļi, tad tiek arī apsmidzināts attiecīgais augsts un tas viss tiek darīts vides interesē, aizsardzībai un arī, lai uh, uh nodrošinātu pārtiks nekaitīgumu kolēģi, kolēģi Agilēra, Mihēls Dantēns un citi uh, runāja par to, ka būtu nepieciešama Eiropas iestāde, kas izsniegtu šādas atļaujas. Diemžēl tas nav iespējams, jo tad būtu jāvienojas 28 dalību valstīm, kuras strādā katra pie šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka būtu labāk jākoordinē šis darbs, tad varētu arī iet ietaupīt, eh, samazināt izdevumus. par neatkarīgiem pētījumiem. Jā, es pilnīgi atbalstu kolēģus, kuri par to eh, runāja. Mēs arī sagaidām neatkarīgus pētījumu rezultātus, un tad arī sabiedrība vairāk atbalstītu mūsu. Vācijā 2016. gadā 19 tūkstoši paraugu tika pārbaudīti uz pesticēdu atliekām, tika veiktas 5,8 miljoni analīzes un 1,7% uh, šīs normas bija pārsniegts, bet ja importētajās precēs no trešām valstīm tas bija 6,3% no Taizemes un Šrilankas uh, špin, spinātos no 21 parauga 13 gadījumos bija pārsniegts maksimālais līmenis. Tātad tas liecina par to, ka Eiropā situācija ir ļoti laba. Un ap kuros gadījumos bija visaugstākais saturs, tātad tas bija uh, meža sēnēs, uh, uh, jāņogās un. Uh, citos produktos. Jautājums arī, kādas vielas tika konstatēts. Vienkārt varš. Fozidils, uh, dzīvsūdraps 1,4%, acetilmiprīts. Tātad šīs bija šīs četras vielas, kuras visbiežāk tika konstatētas tad, kad tika pārsniegt maksimālā robeža. Uh, Uh, attiecībā uz glifozātu no 4000 paraugiem tikai 0,4% gadījumu tika konstatēts maksimālā līmeņa pārsniegums. Tas nozīmē, ka uh, šis, uh, šie ļoti nelieli skaitļi un ja notiek šādas dis diskusijas, tad uh, man šķiet, ka šeit vispār uh, ir kaut kādas citas intereses, kas aiz visu tā slēpjās. Piemēram, Francijas dienvidos. iz, bija. Mm, kas? 1900 überhaupt keine chemischen Sēnes bija izzudušas, jo bija tā skārus slimība, un tas pat nav saistīts ar auga aizsardzības līdzekļiem. Un katru gadu mums arī pieauga paredzamais dzīves ilgums Vācijā, kā pagājušā gadā tas bija par četriem mēnešiem. Uh, un uh, līdz ar to mm, nevar uh, visu, visā vainot augu aizsardzības līdzekļus, jo šeit ir ļoti stingras prasības, un, protams, mums tas viss ir jāatstāja neatkarīgu zinātnieku rokās, kas visu to varētu izvērtēt. Un es esmu pārliecināts, ka nākotnē, izmantojot modernās tehnoloģijas, mēs uh, šo situāciju varēsim vēl uzlabot. Un mēs varēsim eh, nodrošināt labu augu aizsardzību bez papildus eh, līdzekļu uh, piešķiršanas. Tālāk par šo 120 dienu termiņu, ko minēja Jārkungs savā ziņojumā, tas tiešām nedarbojas. Eh, godātie deputāti, es nezinu, vai jūs piekritīsiet Jārkunga teiktajām, bet jāsaka, šis eh, secinājums patiesībā rosina vēl tālākas diskusijas, es tā saprotu. Bet nē, es domāju, ka mēs eh, pabeigsim tomēr diskusijas tagad, un grozījums var iesniegt līdz 26. Līdz ar to beigsim skatīt šo darba kārtības punktu. Rīt pūkstens deviņos balsošana. Vēlos jums atgādināt par balsošanas kartiņām. Lies paldies jums eh, šodien par darbu. Eh, man mums bija daudz laika, tādēļ arī es domāju, ka veiksmīgi visi var izteikties, kas gribēja un cik ilgi gribēja.